Also ich darf in unserer Mitte den äh, Special Envoy für Syrien. Tātad es gribētu sveikt Stefanu Demistūru, viņš ir īpašais sūtnis Sīrijā. Viņš 2015. gada februārī jau viesojās mūsu komitejā. Un uh, tāpat arī Stīvenu Obrājenu. Viņš ir uh, sekretāra vietnieks humanitāros jautājumos un ārkārtas situācijās. Uzskatu, ka ir tikai loģiski, ka mēs viņus uzklausam kopā, jo viņu darbs ir cieši saistīts. Ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek pēdējās stundās un dienās Alepo, tad mēs redzam, ka uh, politiķiem ir jāinteresējas par šādiem humanitāriem jautājumiem. Tieši tāpēc es gribētu jautāt, mēs turis kungam, vai jūs vispār redzat kaut kādas izredzes miera procesam šajā valstī? Vai arī Krievija un Asats ir nolēmuši šo a, situāciju atrisināt savā starpā, bez miera procesa? Protams, tas uh, būtu sarežģīti, jo būtu grūti šo valsti saturēt kopā. Šī problēma nekādā veidā neatrisināsies. Ja mēs paskatāmies arī uz humanitāriem jautājumiem, uz bēgļu situāciju, šeit Eiropas Savienība un ANO cieši sadarbojas gan Sīrijā, gan Irānā, gan Turcijā, gan Libānā, gan Jordānijā. Ja mēs paskatāmies kā Eiropas Savienība ir gatava sniegt Uh, atbalsta pasākumus Alepo un nosūtīt uh, palīdzības konvojas, tad ir skaidrs, ka mēs nevarēsim to izdarīt vieni paši. Mums ir jāiesaista arī ANO, lai šo situāciju varētu normalizēt. Es uzskatu, ka pēc mūsu kļūdām attiecībā uz kaimiņu, kaimiņu valstīm, un to, kas tika darīts eh, bēgļu politikas jomā 2015. gadā, mēs ceram, ka dalībvalstis labāk sapratīs, ka šādas situācijas var risināt tikai ar visu pušu iesaistīšanu. Tātad to nevar darīt ar šādiem nacionāliem risinājumiem. Tad, tad vai nu mēs darbojamies kopā, vai vispār nedarām neko. Kolēģi, tad, tad es gribētu, lai jūs runātu gan par miera procesu, gan arī par humanitāro palīdzību. Šīs komitejas delegācija, kurā es arī piedalījos, eh, diskutēja ar Antonio de Guteresu, eh, turpmāko no ģenerālsekretāru. Augstais pārstāvs bēgļu jautājumos jau ir viesojies mūsu komitejā. Viņš Eh, pirms divām, trīs nedēļām nāca klajā ar plašu uzrunu apvienotajās nācijās. Un pagājušajā nedēļā tika paziņots, ka viņš ir gatavs atkal ierasties uz mūsu komiteju. Mēs pašlaik mēģinām vienoties par datumu, un tad mēs varēsim arī turpināt šīs sarunas. Tieši tāpēc mani ļoti interesē, kā jūs eh, varētu uh, aprakstīt šo situāciju un ko mēs varētu darīt. Vispirms došu vārdu Demisturs kungam, pēc tam Obraina kungam. Lūdzu. Danke, Herr Blank. Danke, Finas. Ich werde auf Englisch reden. Auf Sie. Lielas paldies. Izteikšos angliski, bet varu atbildēt jautājumiem arī franču, vācu, itāļu un citās valodās. First of all, I was here. Nu, patiesībā biju pie jums šeit pirms gada aptuveni. Un tas ir tādēļ, ka arī jūs esat ļoti nozīmīgs spēlētājs uh, tajā, ko dara ANO, uh, un noteikti runāšu arī par Alepo. Mēs esam strādājuši pie dažādiem scenārijiem, jo tas mums varētu ļaut labāk domāt par nākamajiem soļiem, gan mums, gan jums. Priekšsēdētājiem pilnīgi taisnība ir jādomā par to, kāda varētu būt, varētu būt tālākā darbība um, notikumiem un arī pārējai, kas gaidāma, kas ir uh, jauna ASV administrācija, kā arī jauns ģenerālsekretārs, kas stāsies amatā. Sākumā tad minēšu visus šos elementus un uh, ANO, pateicoties jums, nav pasīvs, pasīvi rīkojies, bet jebkurā gadījumā tas rezultāts vēl nav sasniegts. Sāku darbu pirms aptuveni 26 mēnešiem, tobrīd bija pilnīgi depresijas sajūta, tas bija uzreiz pēc Ženēvas, tad nu radās jautājums, ko varam darīt, lai šo jautājumu Sīrijas kontekstā virzītu uz priekšu. Tobrīd bija iespējas, ka nav intereses eh, par jebkādiem politiskiem risinājumiem, lai kā viss par tiem runāja. Nu, tā tāda mantra, ko esam atkārtojuši līdz pat vakardienai, jo šobrīd tā situācija, tā ideja ir tāda, ka, lai arī visi it kā apgalvo un turpinās ap to apgalvot, jo politkorekti tā ir darīt, ka ir tikai politisks risinājums atrodams, jebkurā gadījumā redzam, ka um, attīstās militārā darbība, um, ko tad varētu varbūt um, ietērpt tādā politiskā aprakstā? Nu, tas ir tas, kā virziens, kādā tas ir um, gājis pēdējo gadu garumā. Nu, pavisam īsi par pagātni. Pirms 26 mēnešiem bija tikai viena cerība. Man šķita, es teicu, ka iespējams manā pusē ir viens jauns elements katra krīze ir iespēja, kas tad bija šis jaunais elements - daeši. Nu, traģisks uh, uh, pasākums kā tāds, un tas ir draudz visiem. Tas nozīmē, ka pilnīgi visi gribēs vienoties, lai atrisinātu Sīrijas problēmas, lai cīnītos vai uh, kontrolētu šo mūsu kopīgo ienaidnieku daeši. Dāmas un kungi, es kļūdījos. Visi turpināja strādāt pēc savas darba kārtības, bet tajā pašā laikā pareiz pareizai bija arī cīņa pret dāšu. Nākamais jautājums, ko, lai izvairītu, ko varam darīt, lai izvairītos no otrā riska Sīrijā, ka tā kļūs par Somāliju, ka tā vienkārši tiks aizmirsta, tā kļūs par tādu statistiski apkaujošu, apkaunojošu faktu. 200 tūkstoši cilvēku iet bojā, 400 tūkstoši cilvēku ievainoti un tā tālāk. Bet uh, šeit nevaram aizmirst kaimiņu valsts, kurās ir milzīgs bēgļu skaits. Kā neaizmirst Sīriju? Tad nu, nācām klajā ar Alepo. Un paradoxālā kārtā te atkal jāatgriež pie Alepo, jo Alepo beigu beigās tam ir uh, ļoti īpaša um, politiska, kulturāla nozīme. Arī tas gan nedarbojās, jo Alepo tolaik. laik Uh, vardarbības samazinājums nepalīdzēja tiem, kas uzskatīja, ka varētu cīnīties un uzvarēt. Tobrīd tā bija opozīcija, ticiet vai ne. Un arī Asats nepalīdzēja, arī viņš uh, uh, izmantoja bumbas, bet tas nebija īstais brīdis, kad uh, slēgt kompromiss ar Asadu. Tad nāca jauna iniciatīva, runāsim ar sīriešiem, jo visi mums un arī mēs paši uzskatām, ka galu galā Tas ir Sīrijas politiskais process. Ženēvā triju mēnešu garumā tikāmies ar 132 grupu pārstāvjiem. Pilnīgi visi, kam ir kaut kāda sasaist ar Sīriju, jo īpaši NVO pilsoniskā sabiedrība, un tie netiek sadzirdēti. NVO Sīrijā vietas neatrodas šobrīd, vai vismaz nepietiekam. Un arī sievietes, kas, manuprāt, ir milzīga prioritāte, jo galu galā tām ir milzīgas iespējas nonākt pie konstruktīvākiem risinājumiem cīņas laukā nekā no vīriešiem, tā vismaz man šķiet. Tas bija Ženēvas konsultācijas, bet tā nebija kritiskā masa. Vēl aizvien iztrūka interese no valstu puses raudzīties uz Sīriju kā uz kopīgu problēmu. Un tad pēkšņi notika trīs lietas vienlaicīgi. Un tā vēsturē notiek reizēm neparedzam visu laicīgi. Pirmkārt, mm, bēgļu krīze, tā jums ir labi pazīstama. Pēkšņi Eiropa sajūtās tā, it kā tajā būtu ienākusi pilnīgi jauna tipa krīze, nu, un tas interesē visus premjeru līmenī, vairs ne tikai sadarbības ministru līmenī, jo tas destabilizēja Eiropu, tas arī turpinās, tas destabilizēja gan parlaments, gan arī valdības, un turklāt uh, Tīri loģistiski tā bija milzīga humanitāra problēma. Otrakārt, otrs jauns elements, kas tobrīd notika, viedokļi par to var atšķirties, bet tas mainīja spēles noteikumus, par to nav šaubu. Krievu militārā intervence. Trešais elements, vienmēr bijām to zinājuši, bet šoreiz tas pātrinājās, Daesh, kas tieši tāpat kā Ebola izmanto uh, vājo organismu vietu un tad iet tālāk. Ir ļoti daudz traģēdiju bijis, kas notikušas notikuša arī Eiropas Savienībā. Tas bija tas modinātājs, tas bija brīdis, kad visas valstis, jo īpaši divas, Krievija un Amerika, rīkojās. Krievija tādēļ, ka tik līdz iesaistāties ir nepieciešama izējas stratēģija. ASV savukārt, uh, pateicoties jūsu spiedienam un esošajam politiskiem spiedienam, iesaistījās politiski, nemilitāri. Un tas bija galu galā arī morālais uh, pienākums, ko uzņēmās Džons Kerijs, un vēl aizvien viņi mēģina samazināt uh, vardarbību Sīrijā. Un šo divu elementu kombinācija Tās rezultātā attīstījās visai būtiski notikumi. Beidzot, ir kontaktgrupa, ir divas īpašās darba grupas - humanitārā un um, vardarbības izbeigšana. Un Ženēvā parādījās arī kāda jauna lieta - operatīvais centrs, kas um, ļauj sadarboties ASV un Krievijas uh, militāriem spēkiem attiecībā uz pamieru. 26. janvārī tika pasludināts uh, pamieris, tas ilga trīs mēnešus, un neskatoties to, ka šajā konfliktā ir iesaistītas trīs valsts un 98 dažādas um, spēku grupas, tad, kad Krievija un ASV um, vienojās par um, vardarbības izbeigšanu, tad uh, visas grupas uh, vien, vienojās, bet, nu, tas neilgi ilgi, trīs mēneši, tad viss atsākās, jo Sīrijas valdība uzskatīja, ka ir pāragri. Uzvara vēl nav pienākusi, un Al-Nusra, kas ir teroristu cīņas grupējums, arī viņu interesēs nebija apturēt militāro darbību, un Tā rezultātā tā atsākās, bet šo triju mēnešu laikā tic, visticamāk tika izglābt 11 tūkstoši cilvēku dzīvības, un mēs, kā jau Braina kungs jums teiks, mums izdevās panākt to, ka 1,2 miljoni uh, cilvēku šajās uh, pārņemtajās teritorijās tiek sasniegti. Teritorijas ir uh, valdības, opozīcijas un daišu kontrolē. Un atkal ir jāatgriežas um, gandrīz pie tās pašas situācijas, kas tagad 9. septembrī bija pēdējais mēģinājums Ženēvā no nu, Džona Kērija un Sergeja Lavrova puses, arī es tur biju klāt, līdz pusnaktī diskutējām par ļoti interesantu priekšlikumu. Nu, par to varu tagad runāt, jo tas jau it kā vēl aizvien ir savā ziņā dzīves, bet to sabotē divi notikumi. Viena ideja bija apturēt cīņas, jo īpaši Alepo. Otrakārt, nodalīt Al-Nusra, atrast veidu, kā Al-Nusra nodari, nodalīt no citām grupām. Al-Nusra ir Al-Qaida, ne, nu labi, viņi nomainīja nosaukumu, bet, nu, cigaretu, cigarešu um, marka arī, ja tiek nomainīta, īpašnieks paliek tas pats, reālā situācija nemainās. Un trešā lieta, manuprāt, tā ir tā interesantākā. Tika apturēts uh, Sīrijas gaisa spēku darbība, tās uh, vairs nemet bumbas, un uh, šī vienošanās bija visai interesanta un visai daudzsološa, jo tā tika izskatīta pilnīgi visās detaļās, un man bija liels cerības. Tad bijām gatavi atsākt Sīrijas runas, kuras trīs reiz jau bija notikušas, bet nekad nekas nevirzījās priekšu, jo Sīrijas valdība teica, nevaram runāt par nākotnes konstitūciju, nevaram runāt par Asadu. Uh, Nu, un otra puse vienkārši no savas puses teiks, mēs esam gatavi runāt tikai tad, ja Asada vairs nav. Tas nozīmē, ka šitas bija tas bloķējušais elements. Jā, bez puses vēl aizvien uzskatīja, ka vienalga viņiem būs tā uh, virsroka militārā kontekstā, tādēļ sarunā pēc būtības viņi nebija gatavi. Bet tad notika divas lietas, kas lika, uh, kas sagrāva šo 9. septembra cerību. Pirmkārt, uzbrukums Delazūru no ASV gaisa spēku puses un vai kļūdas dēļ viņi to atzina, viņi uh, trāpīja Sīrijas militārajai bāzei un tā rezultātā bija uh, uzbrukums, ko vēl aizvien izpēta 20 uh, mašīnām. Uh, um, un, tika, un gāja bojā mūsu sabiedrotie, kas sadarbojas ar Sarkano krustu un citām iestādēm. Tādēļ sākās Alepo process un tādēļ šodien esam šeit. Cik tālu esam šodien tikuši? Dzirdēsiet par humanitāro situāciju un nevaru tiešām no sirds noliegt, ka šī ir militārā, uh, militārās darbības uh, pātrināšanās, un es nezinu, kas notiks Alepo austrumos, jo uh, Šobrīd uh, ir novērojama arī um, lielāka aktivitāti no militāriem spēkiem. Manuprāt, mums ir jādomā par to, kāds potenciāli būs risinājums, kāds būs rezultāts. Un tā kā ASV pie varas ir jauna um, administrācija un ANO ir jauns ģenerālsekretārs un visai aktīvs, mm, kā jau mēs visi uh, zinām, cik uh, aktīvs ir arī Guķeres kungs. Tas notiks janvārī. Viens no pasākumiem notiek 1. janvārī, otrs 20. janvārī. Ko tad varam gaidīt? Nu, nevar apgalvot neko, jo no šī brīža līdz 20. janvārim, vai arī līdz 1. janvārim daudz kas var notikt. Nu, piemēram, var Alepo. Uh, sagrūt, un tad Sīrijas valdība var pieņemt lēmumu, teikt, cīņa beigusies, karš beidzies, tagad vienkārši vēlamies miera konferenci. Un Demis Turakungs uh, lūdzu, norganizējiet to. Nu, nāksies uh, šķērsot mums šo tiltu, un tad skatīsimies, cik tālu būsim tikuši. Lai būtu miera konference, ir nepieciešams iesaistīt visas puses. Un otrkārt ir jābūt arī iespējai visiem ievērot vienu rezolūciju, kas tiktu pieņemta uh, vienbalsīgi 22.54, kas būtu ceļu karta politiskajai pārējais procesiem un politiskai, uh, politiskam varas sadalījumam nopietni un iekļaujot visas puses. Un pēdējā lieta - Trumpa kungu. Prez, tātad jaunais ievēlētais prezidents. Nezinām, kāda būs viņa politika, Jūs arī to nezinat, nezinām, kas būs valsts sekretārs, bet ir jau izskanējuši daži paziņojumi, un balstoties uz šiem paziņojumiem, nu, mums ir ideja, ka viņš plāno pilnīgu uh, prioritāti noteikt cīņu ar Daešu. Ne šeit, ne arī Briseles ielās uh, neredzu nevienu, kas varētu iebilst, un arī es neiebildīšu. Ja runājam ar cilvēkiem parastajiem, viņi teiks, ka mūsu prioritāte nav, um, ka viņu, viņi vien, visi vienmēr teiks, ka ir prioritāte nepieļaut tādu situāciju, kāda bija lidostā. Tādēļ ticamība tam, ka tiks pieņemts lēmums um, savienot spēkus ar Putina kungu un koncentrēties uz cīņu ar Daešu, Rakā, piemēram, un Mosulā, uh, Man, godīgi runājot, balstoties uz ANO drošības padomas rezolūcijas, šī ir uh, vērtīga ideja. Cīņa. Bet kas notiek, kas notiek ar ideju par daļu sakaušanu? Vai gribam sakaut daļu? Daļu varam sakaut uh, tikai vienā veidā, un tas ir tas, ko mēģinu pateikt arī ASV jaunajai administrācijai un arī Krievijas pusē. Tas ir paveicams tikai tad, ja Mums ir visus iekļaujoša uh, jauna valdība, jauns valdības veids Sīrijā, jo Daesh barojas no dusmām, izmisuma, neapmierinātības um, starp tiem iedzīvotājiem, kas nav iekļauti. Un nu, paraudzīsimies uz Irāku, kas notiek Sīrijā. Irākā sunīta kopiena, un arī es tur biju, viņi jutās atdalīti, un tādēļ viņus ieinteresēja uh, Dzarkavī kunga teiktais skaistie vārdi, un tik līdz visi um, varēja, tik līdz uh, sunītu uh, kopienas tika uh, iekļautas uh, sabiedrības kopējos procesos Zarkāvīkungs, viņu pavadīja vairs tikai 12 cilvēku, un tad viņš pazuda. Arī Daesh radās līdzīgi, un Sīrijā situācija pat vēl lielākā mērā tāda, jo um, tur ir daudz cilvēku, kas jūtas atdalīti, nošķirti, tādēļ, ja gribam sakaut daešu, un tas ir labs mērķis, ir nepieciešama politiski iekļaujoša formula Sīrijai, un tur mums būs jāiesaistās neatkarīgi no tā, vai militārs vai nemilitārs risinājums. Te arī likšu punktu. Lielas paldies! Paldies, Demis Turakungs! Paldies uh, par jūsu skaidrojumu stāstījumu un uh, uh, cerams, ka gal galā process būs veiksmīgs, bet gribētu izmantot šo iespēju un sveikt grupas no Izraels un Palestīnas. Mums šodien ir viesis. Paldies, kas ir ieradušies Eiropas parlamentā. Like the... Un tagad došu vārdu Brian kungam. Well, Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī attīstības komitejas eh, priekšsādātāja un eh, īpaši paldies eh, Stefanam Istūras kungam par viņa ļoti visaptverošo un tādu konkrēto stāstījumu par politisko situāciju, mm, par bijušās situācijas un pašreizējās situācijas izklāstu un arī par ieskatu iespējamos nākotnes risinājumos. Un uh, Jāsaka, ka es tiešām apbrīnoju jūsu milzīgo iesaistību un apņemšanos eh, censties rast risinājumu eh, Sīrijas eh, nākotnē. Cienījamie deputāti, man ir liels prieks un gods uzrunāt parlamentu, jūsu komitejas, un jāsaka, ka jūsu institūcija ir fundamentāli svarīga Eiropas Savienības dzīvē. Un eh, šī kolosāla iespēja runāt caur jums un tādā veidā sasniegt vairāk kā 500 miljonus eh, cilvēku, jūs pārstāvat 28 dalību valstīs. Un tas ir ļoti būtiski runāt par šādiem svarīgiem jautājumiem. Kā pats eh, bijušais parlamentārietis un arī bijušais ministrs, es ļoti lielu uzsvaru lieku savā amatā arī uz saviem kontaktiem un viedokļu apmaiņu ar jums, jo jūs dodat mums zaļo gaismu rīkoties, un mums ir jābūt atbildīgiem par eh, tiem lieliem resursiem, par kuru izmaksāšanu jūs eh, nobalsojat, un tos savukārt maksā jūsu vēlēš, vēlētāju vēlēšana iecirkņos, viņi ir nodokļu maksātāji. Jāsaka, ka uh, humāno vajadzību risināšana un humanās palīdzības sniegšana ir uh, tāds viscālākais mērķis uh, šādiem nodokļu maksātāju līdzekļiem, un gribu izmantot šo iespēju un jau tagad pateikties jums visiem par to, ko jūs visi darat, lai atbalstītu Sīrijas iedzīvotājus. Pēc vairāk kā desmit eh, gadiem ilgušu brutālu un bezjēdzīgu konfliktu Sīrijas iedzīvotāji saskārušies ar uh, mežonīgu vardarbību. Mēs visi esam redzējuši bombardēšanas uh, sekas, uh, mēnešiem ilgi ir sagrautas skolas, slimnīcas, ūdens apgādes, elektrības atgādes struktūras, tirki un ir tik ļoti daudz valstī iekšēji pārvietotu cilvēku. Nepārtraukti slepkavība, nogalināšanas, mocīšanas, spīdzināšanas attēlus, tos mēs visu laiku redzam. Bombardēšana dienu un nakti caurām dienām, šie ziņojumi ir bijuši nepārtraukti. Ķekarbumbas, ķīmiskie ieroči, termālās bombas, napalms pašnāvnieki, spridzinātāji, snaiperi, visi iespējamie uzbrukumi, izvarošana, uh, spīdzināšana, bērnu nodarbināšana militāros spēkos, uh, sabombardētas skolas, uh, sabombardētas slimnīcas, simtiem tūkstoši nogalinātu cilvēku un vairāk kā miljonus ievainoto. Paredzamais dzīves ilgums Sīrijā ir samazinājies par vairāk kā 20 gadiem. Tas ir sarucis, un apmēram pusi iedzīvotāji ir valstī iekšēji pārvietots, cik ar pusmiljonu, 6,5 miljonu valstī iekšēji. Uh, salīdzinot ar, uh, vēl ņemot vērā pusotru miljonu palestīniešu uh, bēgļu. Un apmēram 30,5 miljonu cilvēku, kas ir palikuši valstī, viņiem ārkārtīgi nepieciešama humanā palīdzība. 80% sīriešu dzīvo nabadzībā un 9 miljonus sīriešu viņiem trūkst pārtikas un pārtikas cenas tikai palielinās. Un jāsaka, šī realitāte vismagāk izpaužas tieši Lepo kur intensīvi notiek militāla agresija, un tam ir graujošas sekas attiecībā uz civiliedzīvotājiem. Kā jau jūs iepriekš esat dzirdējuši, ka es esmu teicis, Alepo ir eh, kļuvusi par tādu šausmu apogēju. Visbriesmīgākajā veidā tas attēlo cilvēku ciešanas. Praktiski vairs nav funkcionējoša slimnīca Austrum Alepo, lai ārstētu tos, eh, kas ir izdzīvojuši, jo visas slimnīcas ir sabombardētas, sagrautas. Uh, pilsētu ir eh, sagrāvušas cīņas, ir eh, simtiem tūkstošu eh, civiliedzīvotāji, kas gājuši bojā, tiek sagrautas civiliedzīvotāju ēkas un cilvēkiem nākas bēgt no drošības, cilvēki ir arī iesprostots pussagrautos mājokļos, nav drošības nekādas kopš jūlija 270 tūkstoši iedzīvotāji, un to skaitā 100 tūkstoši bērni, ir palikuši Austrum Alepo aplenkuma taktikas dēļ. To viņiem uzspiež Sīrijas valdība un tās sabiedrotie. Es jau esmu aicinājis atcelt visu šo aplenkumus, kas ir bijis no viens no tādiem šausminošākajiem aspektiem šajā konfliktā. Pagājušā gadā mēs redzējām pretējo, mēs redzējām to, ka masīvi palielinājās šāda aplenkuma izmantošana un arvien vairāk lielāks cilvēku skaits tika šādā veidā cieta. Pagājušā gadā šajā pašā laikā 393 cilvēki bija šādos aplenkumos. Šodien mēs eh, esam aprēķinājuši, ka apmēram 970 eh, tūkstoši cilvēku, tātad gandrīz vai tūkst, miljoni eh, sīrieši dzīvo šādā aplenkuma situācijā. Es jau runāju ANO drošības padomē šomēnes un teicu, ka nav nekā tāda smalka vai sarežģīta eh, šajā aplenkumā. Iedzīvotāji ir aplenkumā, viņiem netiek piegādāts nekādas cilvēkiem dzīvošanai vajadzīgās eh, lietas, ūdens, eh, viņi tiek bombardēti un viņiem ir vienkārši jāmūk. Tā ir tāda speciāla taktika likt cilvēkiem, lai viņi cieš no mm, šādiem militāriem uzbrukumiem. Tātad tiek sagraut civiliedzīvotāji, tiek iznīcināti, viņi nespēja cīnīties pretim, turēties pretim un uh, Viņš neaizsargā pat tas, eh, kuram būtu jāaizsargā pašam savus eh, pilsoņus iedzīvotājus. Tam visam vajadzētu atmodināt pasaules eh, morālo apziņu. Ir jāuzdod jautājumu par šīs sistēmas humānumu. Viena no pasaulē vecākām pilsētām tiks noslaucīta no zemes virsmas, un tur slimnīca bombardēšana ir kļuvusi par normu. 100 tūkstoši bērnu arī cieši aplenkumā slēpjas pagrabos. Tas viss ir vienkārši nepieņemami Eh, šī masīvā vardarbība Sīrijā ir pieņēmusi jau ciniskus apmērus. Šīs rīcības un ciešanu līmenis, to visu mēs redzam savu acu priekšā, tad ļoti ierobežot starptautisku piekļuvi, kas ir liekt un eh, ļoti ierobežot. Fakts, ka šis konflikts ir turpinājies tik ilgi un ar tik graujošām sekām, eh, tas aptraipa mūsu kolektīvo atbildību un apziņu visos politiskajos līmeņos. Cienījamie komiteja priekšsēdētāji, cienījamie parlamenta deputāti, kamēr konflikts Sīrijā ir parādījis visļaunāko, kas ir cilvēkos, tas, zināmā mērā, arī ir parādījis labāko dažos cilvēkos. Es esmu ticies ar eh, daudziem sīriešiem, kuri saglabā cerību, neskatoties uz uh, savu bezcerīgumu. Esmu izjutis uh, ģimeņu cilvēku devīgumu šajā reģionā, un uh, viņi ir gatavi ar uh, bēgļiem dalīties uh, mājokļos un pārtikā. Esmu runājis ar nevalstisko organizācijām, dažādu citu struktūru pārstāvjiem, tāpat arī Sīrijas, Arābu, Sarkanā krusta pārstāvjiem, civilās aizsardzības komandām, tāpat skolu, slimnīcu strādājošiem, kuri bieži vien eh, dzīvo ar risku, ka viņi tiks nogalināti aizstāvot savus līdzpilsoņus, un esmu ticies ar tūkstošiem ANO darbinieku un eh, ar maniem pašiem darbiniekiem un humanās sadarbības partneriem uz vietas Sīrijā, kas katru stundu, katru dienu riskē, lai cilvēkiem nodrošinātu nodrošināt toksni, ja nepieciešams dzīvošanai. Palīdzības aģentūra strādā dienu un nakti, lai palīdzētu sīriešiem šajā konfliktā katru mēnesi, eh, vai nu pašā Sīrijā, vai cenšoties sniegt pārobežu palīdzību. Neskatoties uz praktiski neiespējamiem apstākļiem, Šogad vien mēs esam sasnieguši apmēram 5,8 miljonus cilvēku, sniedzot viņiem pārtiks atbalstu palīdzību katru mēnesi. Šī palīdzība tiek nodrošināta regulāru programmu palīdzību no Damaskas. Uh, Un arī pārobežu palīdzība notiek no Jordānijas un Turcijas. Šīs pārobežu operācijas sākās divus gadus atpakaļ, un kopš tā laika ANO ir veikusi vairāk kā 420 šādus mm, pārobežu konvojus apmēram 4 nedēļā vidēji, lai nodrošinātu medicīnas produktus 9 eh, miljoniem cilvēku, ieskļaujot te arī vakcīnas, tā skaitā 2 miljoniem cilvēkiem, pārtiks 3 miljoniem cilvēku, bieži vien uh, eh, ikmēneša. Uh, Eh, pamatiem, un tāpat arī nepārtiks eh, preces eh, trijiem miljoniem cilvēku, un tāpat arī mazgāšanās un dzeramā ūdens iespējas miljoniem cilvēku. Šī palīdzība ir nodrošināta dažādām Alepo daļām, tāpat arī citās, citos reģionos no, Jordāns, no Jordānijas, no Turcijas, un jums jāzina, ka jūsu uh, lēmumi un resursi ir nodrošinājuši vērtīga humāno palīdzība, kas glāba tūkstošus un miljonus, bet ar to nepietiek, jo uh, šie mērogi ir vienkārši neaptverami un palielinās. Mūsu centieni palīdz eh, Sīrijas un starptautiskām nevalstiskām organizācijām, kas sniedz pakalpojums un palīdzību miljoniem cilvēku, kas atrodas arī kaimiņu valstīs. Mums jāturpina cilvēkus sasniegt arī ar gaisa transporta palīdzību. Šīs operācijas, kas sākās pirms pāris mēnešiem, 153 uh, eh, gaisa palīdzības operācijas, tātad nometot uh, pārtiks produktus, medicīnas produktus uz uh, zemes, ir veikta ANO arī ir veikušas vairāk kā 163 operācijas ar gaisa transportu, mm, nodrošinot arī atkal pārtiks, sanitāros līdzekļus un dažādu citu dzīvošanai nepieciešamo palīdzību. Un vakar drosmīgi ANO palīdzības darbinieki no starptautiskās Zepnā krusta, krusta sabiedrības nodrošināja humano palīdzību 60 tūkstošiem cilvēku. Eh, Medājas, Zabadāni, Fūrum, Kafrā pilsētās, tad, kas bija iepriekš cietuši no aplenkuma, tika pieņemts lēmums pēc uh, neskaitāmām sarunām, un jāsaka, kolosāls koordinācijas darbs tika veikts, ieskaitot uh, ANO komandas uh, Damaskā, Ženēvā, un šis varonīgais veikums Um, šorīt tika izpildīts 12.30 uh, agri no rīta. Katru mēnesi mēs uh, Uh, nosūtam savus uh, konvoju plānus Sīrijas valdībai. Katru mēnesi mēs sastopamies ar jauniem birokrātiskiem šķēršļiem, ar kuriem jātiek galā. Mums ir jāsaņem dažādus uh, apstiprinājumus, bet tur atkal ir ierobežojumi, aizliegumi. Mēs veicam sarunas par uh, iespējamiem um, uh, trajektorijām, lai mašīnas var pārvietoties un vienojamies tātad palēnām par šo procesu. Un, uh, ļoti neliels skaits konvoja tikai spēj iziet cauri savu birokrātiskajai sistēmai. Kā jūs saprotat, cīvieši, kas brēg, bēg no vardarbības un kara, viņi ir gatavi riskēt ar visu, viņi ir gatavi kāpt arī nedrošās laivās, kuģos. Eh, no 300 tūkstošiem, kas ir ieradušies 2016. gadā, pa vidusjūru lielākā daļa ir sīriešu. Šiem cilvēkiem ir tiesības uz patvērumu bez jebkādas diskriminācijas formas. Tas varētu būt sloks Eiropai, bet neaizmirsīsim, ka kopīgais bēgļu skaits Eiropā nobāla pret tiem miljoniem, kur ir uzņemti Libānā, Jordānijā, Turcijā un Irākā. Libānā vairāk kā ceturdaļa iedzīvotāji tagad ir sīriešu bēgļi ekvivalents eh, bēgļu skaits eh, Francijā vai apvienotajā karalistē būtu 15 līdz 17 miljoniem. Tātad, lai mēs šādu ekvivalentu nodrošinātu Ungārijā vai Čehijas republikā 2 līdz 3 miljoni, tad attiecīgi būtu jāuzņem. Ja mēs skatītos šiem rādītājiem, sīriešu ģimenes bieži vien dzīvo pilnīgā nabadzībā, viņi ir pilnībā izsmēluši savus uzkrājumus, mm, bērniem ir jāstrādā, meitenēm tiek piespiests eh, agras piespiedu laulības, tās ir mentālas un fiziskas traumas, bērni, kas ir aplemtie lielākajās skolās nav varējuši apmeklēt skolas kopš uh, septembra. Sabombardētās grupās tiek atrasti ievainoti bērni, kuri guļ slimnīcās uz uh, grīdām. Viņiem nav iespējams ne gulēt, ne spēlēties, ne gulēt. Un uh, valstī vairums skolu vairs nedarbojas. Vairāk kā 52 tūkstoši skolotāji ir pametuši savus darbus, vairāk kā 2 miljoni bērni vispār vairs nespēja un nevar apmeklēt skolu. Vēl viens miljons pavisam drīz arī vairs nespēs apmeklēt skolu šim karam turpinoties. Simtiem tūkstoši Sīrijas bērnu ir kļuvuši bezvalstiski, viņus ir pametusi visa pasaule, viņiem nav nākotnes, kāda e, šiem bērniem būs nākotne, analfabētiem e, bez e, pārtiks izdzīvošanas līdzekļiem, un jāsaka, šīs valsts nākošā paudze bieži vien šķiet kā zaudēta paudze. Viņiem ir nepieciešams atbalsts, un tāpat Arī mums ir jāpieņem tāda visaptvaroša pieeja un jāsaprot šo humāno vajadzību milzīgais aspekts. Jāuzņem šie pārvietotie cilvēki un bēgļi, jāatbalsta viņu pārvietošanu uz citām pasaules daļām. Šis parlaments pieņēma rezolūcijas 6. oktobrī un 24. novembrī. Šīs rezolūcijas ir ļoti būtisks bet uh, mums jāvar un jāspēj darīt vairāk, un izteikšos godīgi. Mums ir labāk jāfinansē humānās rīcības plāni Sīrijā un reģionā. Mums ir jāatgūst uh, stimuls darbības ātrums, uh, efektivitāte. Mums ir jāpanāk vardarbības pārtraukšana un nedrīkst pieļaut šos uzbrukums civiliedzīvotājiem. Jārīkojas visām pusēm un to atbalstītājiem, lai nodrošinātu drošu un ilgtspējīgu humanās palīdzības uh, piekļuvas nodrošināšanu. Un, uh, Mm, jāaptur šie viduslaiku laikiem atbilstošie uh, aplenkumi, kas nogalina tūkstošiem civiliedzīvotāju. Ir pilnībā jābeidz šie aplenkumi, un, uh, bet tas nenotiks, nevajag izlikties. Uh, jāiesaistās eh, visām konfliktā iesaistītām pusēm. Es aicinu šīs puses un parlamentu un visus pārējos pāraut šo vardarbības loku un eh, beigt eh, šo cilvēku slepkavošanu Sīrijā. Pasaulē ir nepieciešama Eiropas morālā vadība. Eiropa, kas ir apņēmības pilna ne tikai vārdos, lai tās varētu aizsargāt viss neaizsargātākos tos, kas cieši no masu vardarbības, kas cieši no neaprakstāmas uh, šausmām. Ir jādarbojas visai iespējamā humanai palīdzībai, liekot uh, pie malas jau kādas nesaprašanās vai konfliktus, lai pārtrauktu šo apkaunojošo humanitāro situāciju un lai beidzot mēs uh, liktu bruģakmeņus ceļā uz mieru Sīrijā. Well, thank you. Paldies, Obraina kungs. Noteikti, ka jūs likāt mums aizdomāties. Eh, arī Demis Turis kungs runāja šeit par politisko izgāšanos, ko uh, vēl vairāk papildina pilnīgi patvaļīga nežēlība. Uh, Protams, ka parlaments seko līdzi šiem notikumiem, bet eh, sēžot šodien šeit un jūs uzklausot, man liekas, ka mēs varējām darīt daudz vairāk. Bija ļoti daudz politisku kļūdu Sīrijas konflikta sākumā. Pašlaik mēs runājam par Alepo, par to, kas notiek šajā pilsētā, bet, Obraini kungs, jūs runājāt par dažādiem pasākumiem, par atbalstu bēgļiem arī tuvākajās valstīs. Mūsu komitejas locekļi ir viesojušies Libānā, un mēs redzam, uh, ko dara dažas no kaimiņu valstīm, kādas milzīgas pūliņas tās iekulda bēgļu atbalstā. Protams, mēs mēģinam panākt, lai nodrošinātu uh, vairāk palīdzības, jo īpaši bērniem, kas ir bēgļi, ir svarīgi, lai viņi varētu izglītoties. Ir drūmi, ka viņiem ir jāzaudē visa bērnība un jaunība, un ka viņi nevar iet skolā. Šis jautājums mums šķiet ārkārtīgi svarīgs. Liels paldies par jūsu teikto. Un, protams, ka tagad jautājums ir ko mēs varam darīt tālāk, kā mums rīkoties. Vairāki kolēģi vēlas izteikties. Ir jau pieteikušies runāt seši cilvēki. Mums ir atlikušas tikai 35 minūtes, vai tā ir taisnība? Jā. Tad man ir jāaicina kolēģi neizteikties ilgāk par pāris minūtēm. Predes kungs, pirmais, lūdzu. Mēs jāpieņem. Lielas paldies, priekšādātāji. Es vēlētos arī pateikties mūsu diviem viesiem, Demis Turis kungam un Obraina kungam, par to, ka viņi pie mums ieradās. Vispirms es eh, gribētu uh, runāt par Demis Turis aicinājumu nodrošināt politisku risinājumu. Varu jums pilnībā piekrist. Mēs redzam, ka pastāv milzīga problēma un tas uh, arī uh, satricina mūsu ticību. Uh, Krievijai. Mēs redzam, ka Asats um, lūdza Krievus palīdzēt. Vienlaicīgi tiek izvest ofensīva arī citos reģionos. Šī, um, šīs ticamības trūkums palielinās. Mēs redzam, ka te ir runa par ļoti svarīgu militāru spēlētāju, kas vienlaicīgi arī bloķē risinājumu ANO. Tas rada milzīgas problēmas. Un šīs problēmas pat vēl vairāk palielinās pēc eh, Trumpa ievēlēšanas. Visticamāk, ka šīs politiskās problēmas turpināsies, ņemot vērā to, ka Krievija m, mm, rīkojas bezatbildīgi eh, starptautiskajā arēnā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vajadzētu šeit uzsvērt eh, Krievijas atbildību, tā skaitā arī no Eiropas puses. Attiecībā uz Braina kunga teikto, es vēlētos viņam pateikties par viņa vārdiem. Mēs Eiropā esam ļoti lepni par to, ka mēs vēlējāmies spēlēt nozīmīgu lomu humanitārās palīdzības sniegšanā, un mēs vairāk darbojamies šajā konfliktā tieši kā humanitārs spēlētājs. Vakar es redzēju televīzijā uh, to, kas notiek Alepo, un ja runa par humanitāro iesaisti, tad te vispār nav runa par Eiropu vai par uh, starptautiskiem spēlētājiem. Tie ir tieši Krievu karavīri. Tad, tad uh, tiek stāstīts, ka Krievu karavīri palīdz civiliedzīvotājiem. Patiešām žēl par to. Jā, mēs, protams, esam daudz dzirdējuši dažādus apgalvojumus. Uh, no izrakungs tagad. Paldies! Paldies par jūsu stāstījumu. Kopā ar delegāciju viesojos Libānā. Mēs runājām ar cilvēkiem, kas aktīvi darbojas ANO grupās, un es gribētu norādīt, ka ANO tiešām veic izcilu darbu Libānā. Es gribētu zināt, eh, kas notiek ar reģionālo bēgļu atbalsta programmu, kāds ir šis finansējums, un vai dalībvalstis eh, ieturēs savus solījumus. Galu galā mēs saprotam, ka uh, tuvākajos gados pie iespējams vajadzēs uh, samazināt pārtikas programmu. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgs arī spēcīgs atbalsts Libānas valdībai. Pēc divarpus gadiem beidzot viņiem ir valdība, un valsts izjūta tādu slogu, ka paralēli mums vajadzēs stabilizēt arī Libānu. Trešais punkts attiecas uz situāciju Alepo. Diemžēl viss norāda tieši uz militāru risinājumu. Cik tālu ANO ir gatava šo militāro risinājumu uh, papildināt arī ar humanitārām darbībām, kas ļautu palīdzēt civiliedzīvotājiem. Paldies, Danuka kungs! Paldies, priekšādētāji. Stīven, jūs varbūt mani atcerēsieties, mēs eh, pusdienojām, un uh, es gatavoju savu ziņā par Sahelu, jūs bijāt eh, Lielbritānijas īpašais sūtnis. Ir skaidrs, ka uh, šī humanitārā krīze jau ir sasniegusi bībeles apmērus. Mēs uh, dzirdam, ka uh, Krievijas un Cīrijas spēki neaptur gaisa uzbrukumus. Es uh, gribētu atgādināt, ka pirms pieciem gadiem parlamentā es aicināju izveidot uh, no lidojumiem brīvu zonu. Man teica, ka mēs nedrīkstam to darīt. Tas bija īsi pirms Krievijas iesaistas konfliktā. Iespējams, ka vajadzēja to izveidot, bet toreiz nebija politiskās gribas. Man ir trīs jautājumi. Vai uh, ANO institūcijās kāds ir domājis par ANO 377 eh, rezolūcijas uh, īstenošanu? Kā panākt? Uh, lai varētu nosīd, nosodīt eh, Krieviju par eh, tās kara nozog, noziegumiem un izveidot miera plānu, vai varbūt tās ir tikai tādas manas vēlmes. Attiecībā uz Trumpu viņa prioritāte ir apkarot islāmskās valsts grupējumu, un te es sāku bažīties, vai viņš skatījumā necentīsies noslēgt darījumu ar eh, Krieviem par Sīriju. Attiecībā uz humanitāro koridoru no Lepo, protams, ka vislielākās bāžas. Mm, ņemot vērā pašreizējo populismu Eiropā, saistās ar to, ka mm, e, bēgļu vidū varbūt būs daudz džihādistu no dažādiem grupējumiem, tā skaitā arī Daesh. Kā mēs varam nodrošināt, lai tie, kas ierodas Eiropā, nebūtu ar šādu izcelsmi un ka patiešām šie bēgļi ir civiliedzīvotāji, jo īpaši tagad, kur Raka un Mosula uh, izjūt spiedienu, ņemot vērā to, ka visi vēršas pret Daešu. Tāpat pastāv dažādas pretrunīgas situācijas. Tiek eh, izvērsts kāš pret šītiem un pret sunītiem, vai Sīrija eh, patiešām ilgtermiņā ir dzīvotspējīga vienota valsts. Personīgi es par to šaubos. Um, Vairāk nekā pirms gadsimta Briti un Francūži izveidoja šīs Sīrijas robežas. Varbūt tagad uh, šīs robežas būtu pienācis laiks pārskatīt. Paldies tagad grupu koordinātori, kas taldo no FDD grupas, un tad būs arī kārta pārējiem runātājiem. Paldies priekšsādātājiem. Paldies arī Demisturas kungam un Obrājana kungam par sniegto visaptvarošo informāciju. Man būtu konkrēti jautājumi Demisturas kungam. Pirmkārt, gribētu lūgt jūs komentāru par Turciju. Turcija šobrīd uzņēmusies uh, lomu, kas nav konstruktīva, bet uh, tieši pretēji destruktīva. Redzam uh, Erdogana darbības, viņš vēlas pievērst uzmanību diskusijām par robežām. Uh, un viņš izrāda savu ietekmi, arī piesaucot Mosulu, Irākā, Rakas atbrīvošanu. Tie ir mēģinājumi iesaistīties šajā vienādojumā, kas uh, tiks uh, izveidots. Nu, līdz šim tas it kā nav panācis nekādus rezultātus, bet viņš arī uh, ļoti iestājas un saglabā savu nostāju cīņā pret kurdiem. Uh, Tādēļ gribētu lūgt jūsu komentāru šajā jautājumā. Ko jūs domājat arī tajā pašā laikā par uh, Turcijas intervenci Sīrijā, Rakas kontekstā konkrēti? Otrais jautājums. Tas būtu saistīts ar Trumpa uzvaru un ASV prezidenta vēlēšanām. Cik lielā mērā tas varētu mainīt situāciju? Uh, Mm, jūs minējāt, ka, protams, nav nekādu šaubu, ka būs vēlēšanās vienoties ar Putinu. Tas nozīmē, ka varētu būt kādā brīdī kopīga militāra iejaukšanās, tad, kad prezidents Trumps uh, stāsies amatā pilnībā. Vai tātad šis pārējas uh, laiks būtu gaidāms ar bažām un cik lielā mērā viņi tiešām pildīs šos savus apņemšanās. Paldies. Sorry, I hadn't seen Mrs. Lockbiller on my list as a green. Zaļo koordinātoru Latīna kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies jums par uzrunām. Pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā tika pieņemta rezolūcija par Sīriju, kas lielā mērā ir veltīt arī situācijai, gatavojoties pēc konflikta stadijai. Man liels prieks, ka es dzirdēju aicinājums iesaistīt uh, Sīrijas pilsonisko sabiedrību un arī sievietes šajās miera sarunās, kas varētu beig beigās novest pie iekļaujošas valdības. Šajā politisko pārmaiņu procesā vai jums šķiet, ka Eiropas Savienība varētu ko citu darīt vai ko vairāk darīt. Otrakārt, Braiena kungs runāja par um, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem Sīrijā, un arī drošības padome, um, padome ir bloķējums pārskatīt šos gadījumus. Kāda, kāds ir jūsu viedoklis par potenciāli tātad tiesvedību uh, uh, saistībā ar kara noziegumiem. Šis gan varbūt nav īstais brīdis, bet es gribētu uzklausīt jūsu viedokli. Paldies! Paldies, grupu runātāji! Tagad aicināt visus tomēr paturēt prātā pulksteni, jo gribam jau uzklausīt arī atbildes uz jautājumiem. Un reizēm viedokļi atkārtojas. Adau Tusen, kungs no ETP, lūdzu. Thank you so much. Paldies! Paldies, Obrajana kungs, Demisturas kungs, paldies jums par ļoti interesantiem un visaptvarošiem komentāriem. Ne katru reizi mums komitejā ierodas kāds, kas runā zviedriski, tad, nu, attiecīgi, es izmantošu šo iespēju šodien. Genom eh, en ny inkluderande. Gribētu jautāt, ja nonāksim pie jaunas iekļaujošas valdības, kas pārstāvēs pilnīgi visas grupas valstī, vai jūs varbūt nedaudz varētu tālāk paskaidrot šo ideju? Jo tad, kad tiekaties ar um, minoritāšu kopienu pārstāvjiem, arī es esmu bijis Damaskā un ticies ar kristiešu grupu pārstāvjiem. Un uh, tad, kad um, ar viņiem runājam, viņiem ir bāžas par uh, dienu, kad Asats pazudīs. Tādēļ, manuprāt, ir jājautā, kādā veidā jauna valdība vai jauns režīms varētu nodrošināt ka tie, kas šobrīd ir aizsargāti, ka tie būs aizsargāti arī nākotnē. Un par Eiropas Savienību runājot, es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka tas, kas ir noticis, ir uh, rīcība politikas izgāšanās visos līmeņos, arī Eiropas Savienībai. Kā jūsuprāt, Eiropas Savienība varētu uzņemties aktīvu lomu tā, to, ko šobrīd ir uzņēmusies Krievija un citi? Paldies, Valenciānas kundze, cilvēktiesība apakštiesība komitejas vadītāja. Lūdzu. Paldies. Sākumā jums gribētu pateikties par paveikto un uzslavēt jūs par centieniem un darbu. Protams, lai arī tiek ieguldīts zināms darbs, tad rezultātos nevienmēr tas uh, ir atspoguļots, bet mēs visu to ļoti augstu vērtējam. Man būtu jums abiem jautājumi. Kā varam turpināt runāt par politisku risinājumu? Un esam nu jau veselu gadu par to runājuši, kad reālā situācija ir pilnīga civila iedzīvotāja militārā destrukcija. Kā varam turpināt par to runāt? Uh, Jūs it kā savas runas uh, nobeigumā to minējāt, bet Dimis Turas kungs, es gribētu varbūt lūgt detalizētāk nedaudz par to runāt. O, Braina kungs, jums gribu jautāt tā ļoti tieši, kā varat samierināties, um, strādāt ANO sistēmā, darīt visu, kas jūs spēkos, lai glābtu dzīvības, bet atrasties um, šādā situācijā. No nu, viens puses jums jāglāb cilvēku, ko jūs bieži vien arī pat pazīstat, bet no otras puses redzam, ka ANO drošības padomu nepieņem tos lēmumus, kas tai būtu jāpieņem. Nu, kā tas var notikt paralēli vienkārši? Paldies! Deva kungs, lūdzu. Paldies! Jautājums Stīvenam. Uh, Jūs varbūt atcerēsieties, ka es uh, uh, sacentos ar Banki Mūna kungu 2006. gadā ANO ģenerāla sekretāra amatam. Mans pirmais mērķis bija reformēt ANO. Un desmit gadu laikā ANO ir uh, no sliktas lietas kļūst par vēl sliktāk. Nu, man jāatvainojas, bet, nu, neefektīvs tāds, neefektīvs struktūras sēž un nerisina tos jautājumus, kas ir jārisina. Uh, vai nu ANO ir jā, jāreformē vai jāslēdz. Jo tiek ļoti daudz uh, naudas uh, novirzīts apvienotajām nācijām. Bieži vien uh, jūs esat tāda kā vienkārši darbu aģentūra. Nu, šobrīd nestabila situācija. Prezidents Trumps janvārī, ja tiks apstiprināts amatā, ir norādījis, ka Viņš plāno vēlreiz pārskatīt visu šo jautājumu. Un, manuprāt, tas, ka mēs te sēžam un šobrīd uh, runājam, ir kā runāt par Hamletu bez uh, Dānijas prinča, um, jebkurā gadījumā Eiropas Savienībai nav kopējas armijas, nezinām īsti, kas notiks ar NATO, um, ANO neefektīvs, um, neefektīvi darbojas, tiek norādīts, ka būs cīņa pret. Uh, um, pārējiem spēkiem Sīrijā, tātad ir ļoti daudz tādu mainīgu elementu šobrīd, un šī kustība savā ziņā mums dod šobrīd iespēju nolemt, kurā pusē tad stāvēsim un panākt efektīvu risinājumu, kas beidzot reģionā radīs mieru. Pretējā gadījumā mēs vienkārši sēžam un, un uh, runājam par um, vienu katastrofu pēc otras. Paldies! Nu, ANO, manuprāt, bieži vien tāpat kā Eiropas Savienība tiek uh, um, vainota um, tieši tāpat kā mēs, kad patiesībā ir valstu valdības, kas pieņem lēmumus. Priekšsēdētāji turpina Devas kungs, um, uh, Kofijāna un vadībā ANO bija efektīvs instruments, Banki Muna, diemžēl nē. Priekšsēdētāji, nu, jebkurā gadījumā. Uh, Uh, ir cita situācija tiem, kas cīnās ar humanitārajām situācijām, sadarbojas ar sarkano krustu un tā tālāk. Jā, viņi tiešām dara ļoti labu darbu, saka runātājs. Un tagad Šakas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Paldies abiem uh, viesiem, ka ieradāties un runājat par savu ļoti smago darbu. Demistūras kungas teiktajā uh, īpaši acīs iekrit tas, ka uh, Eiropas loma netika minēta, un tas ir svarīgi. Gribētu pateikties jums par skaidriem vārdiem, un varu pievienoties pilnīgi kauns un dusmas, ka Sīrijas tautas eh, milzīgās ciešanas, eh, cīniskā vardarbība un perversās attiecības starp Dāšu un Asada režīmu. bija brīdinājumi par to, ka bez Asad režīmā būs džihādisti, nu tiem vajadzētu varbūt pastīties, kur esam. Pretterorisma izmantošana, um, mm, lai uzbruktu slimnīcām, nu tik slikta situācija nekad nav bijusi. Un cīniski uh, ir arī tas, ka tie, kas saka, ka ir uh, tikai politisks risinājums vardarbībai, tie arī vēršas pie vardarbības un to izmanto. Man būtu kāds jautājums. Manuprāt, mums ir nepieciešama papildus morāla līderība pasaulē, bet Eiropai ir jārīkojas Sīrijas kontekstā nepieciešams cilvē, cilvēcīgums un politiskā līderība. Tādēļ gribētu jums abiem jautāt trīs konkrēti soļi, kas būtu jūsu svarīgākās prasības šobrīd, ko jūs lūgt no Eiropas. Pansērī kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā arī es vēlētos pateikties uh, Demis Tūras kungam un Obrājana kungam par to, ka viņi šodien pie mums ir ieradušies un par visu paveikto. Varam tiešām teikt, ka esošajā situācijā, nu, jūs darat visu, kas ir jūsu spēkos. Bet mans viedoklis ir sekojošs. Man radies tāds iespējas, ka uh, nu, nebūs mums iespēja tikt galā ar savu sirdsapziņu, ja politika nespēs panākt uh, rezultāts, ja nebūs uh, konkrēts stratēģijas un tieši tāpat kā Eiropas gadījumā, ja vienkārši mēs tur klāt nebūsim. Manuprāt, uh, humanitāro jautājumu attīstība ir sasaistīta arī ar ģeopolitisko jomu, un ģeopolitiskais satvers, diemžēl, ir radikāli mainījies, ļoti ātri mainījies pēdējā laikā. Ja mums jāraugās uz reālo situāciju, šobrīd ir izšķirīgs brīdis Austrum Alepo. Krievijas intervence ir pastiprinājusies, un tas ir bijis izšķirīgs elements, un tas ir fakts, to nevaram noliegt. Un trešais elements, kas vēl nav parādījies diskusijās, redzu, ka ir vājinājies atbalsts uh, nemierniekiem. Turcija um, iegulda mazāk, um, pie, novirza naudas nemierniekiem, arī Saudi-Arābija, un tam ir dažādi apsvērumi. Turcija, kā jau tika minēts, tagad viņiem jaunas attiecības ar Krieviju, paplašināšanās idejas, ASV Trumps, Saudi-Arābijā varbūt pārāk daudz uh, šo atvērto jautājumu, bet man būtu konkrēts jautājums. Esošajā situācijā, lai izvairītos no tā, ka um, mēs ne tikai pieņemam zināšanai, bet arī reāli rīkojamies, mums ir jādomā par risinājumiem. Un es domāju, ka mēs varētu tā jau sagaidīt, domāt par nākotnē potenciāliem risinājumiem, un viens no tiem būtu, kā beigu beigās izskatīsies Sīrija. Uh, ja domājam par to, ka ir jāsaglabā teritoriālā integritāte, vai varbūt pretstatā es uzskatu, ka varbūt tas nav obligāti nepieciešams. To gribu teikt tādēļ, ka, manuprāt, beigu beigās ideja, um, ASV ideja par prioritātēm prevalēs, jo Trumps pēc idejas ir uh, norādījis, es gan nezinu, kas būs valsts sekretārs, uh, bet viņš ir norādījis, ka varbūt ir trūcis šobrīd prioritāšu konkrētu Sīrijā. Visticamāk, tad šis ceļš tiks arī iets, bet ja ideja par prioritātēm paralēli neies jauns satvers, kas ir jāveido, jauna sistēma, kas ir jāveido, nu tad um, būs tikai humanitārā um, palīdzība un situācija neizdosies atrisināt. Tādēļ jauno ģeopolitisko satvaru, ko mēģinam vai vēlamies uh, izveidot, to vajadzētu paturēt paralēli prātā. Paldies. Thank you. Mr. Corvin Miki. Korvin uh, Mikis kungs. Um, first question to... Pirmais jautājums Davis Turis kungam. Esmu uzklausījis baumas no Vašingtonas, ka amerikāņu krievu īpašie dienestī sadarbojas Sīrijā, lai pārtrauktu sadarbību starp uh, ANO un Krievijām un Krieviju. Uh, tāpēc, ka tas nav šo slepeno dienestu interesēs. Vai jums ir kaut kas sakāms par šādu lietu? Un otrais - humanitārā palīdzība. Nē? Varbūt jūs varētu to atkārtot, lūdzu. Labi, atkārtošu. Uzklausīju baumas no Vašingtonas, ka amerikāņu un krievu slepenie dienesti sadarbojas, lai nepieļautu ANO un Krievijas uh, samierināšanos. Un tagad par humanitāro palīdzību. Bez humanitārās palīdzības eh, šim karam būtu pielikts punkts jau ilgu laiku atpakaļ. Tieši šī humānā palīdzība ļauj karu turpināt. Šī palīdzība ir jāsniedz pēc kara ļoti lielos daudzumos, nevis kara laikā. Paldies! Ana Gomeša. Sveicu Damisturus kungu. Jūs teicāt, ka risinājums Sīrijai uh, būs pieļaujams tikai tad, ja mēs varēsim nodrošināt iekļaujošu politiku sunītiem. Vai tas būs iespējams, ja Asāds paliks pie varas? Otrs jautājums. Ievēlētais prezidents Trumps attiecības ar Krieviju vēl briesmīgākas attiecības ar Saudērābiju, Turciju, eh, Daesh. Iespējams, ka pat ir eh, palīdzība no amerikāņu puses Daesh grupējumam. Kā visas šīs pretrunas pārvarēt? Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas eh, jūtas apkaunieti un arī sadusmoti. Un Paldies, uh, Obraina kungs, par šo vārdos neizsakāmo šausminošo humanitāro situāciju. Uzskatu, ka mēs nepietiekami darām humanās palīdzības jomā. Te ir runa par morālu un politisku vadību. Tāpēc mans jautājums jums. Kas jums būtu vajadzīgs no Eiropas, lai darīt vairāk, lai darītu to, kas ir vajadzīgs, ne tikai lai pienik, pieliktu punktu karam, bet eh, lai sagatavotu jau mieru. Pēdējais Freunde kungs. Paldies! Negribu neko komentēt, bet es gribēju vienkārši pateikties abiem kungiem par eh, ļoti izcilo darbu, ko jūs veicat. Man ir tāds pusjautājums, jo visi jautājumiem ir uzdoti, es esmu pēdējais runātājs un pēdējiem vienmēr ir grūtāk. Anna jau uzdeva jautājumus, ko es gribēju uzdot tātad Eiropas Savienību un ko tā varētu darīt. Taču viens pusjautājums vēl ir palicis. Lai kāds būtu risinājums, ko mēs mēģinām panākt, vai nu tas būs politisks vai militārs risinājums, Asats vēl vien būs pie varas. Un domāju, tas ir neapšaubāmi. Bet visi eh, visu laiku to apšaubīja. Eh, visi teica, ka mēs nevaram neko izdarīt ar Asādu, Asādam ir jāiet prom, pirms mēs vēl kaut ko sāksim darīt. Bet tagad izskatās, ka viņš paliks pie varas. Kā tas ietekmēs mūsu sarunas ar šo iekļaujošo valdību, kas ir vajadzīga, lai konflikts varētu tikt atrisināts? Paldies! Es arī gribētu uzdot vienu jautājumu. Šķiet, ka Alepo kritīs tuvākajās stundās. Pašlaik arī lasu tieši ziņojums presē. Mēs dzirdējām, ka 16 tūkstoši cilvēku uh, devās prom no austruma Alepo. Vai uh, te ir runa par drošo koridoru, vai viņi dodas pie ANO uh, spēkiem, vai arī pie Asāda? Vai vispār notiek kaut kāds dialogs, kas notiks ar šiem cilvēkiem? Uh, Protams, ka cilvēkiem nevajadzētu uh, aizliegt doties prom, meklēt uh, drošību uh, ģimenēm ar bērniem un tā tālāk, bet uh, bija runa arī par kaujiniekiem, kas dodas uz ziemeļiem. Nezinu, kurš vēlas izteikties pirmais. Obraina kungs, varbūt jūs vēlaties izteikties pirmais šodien. Nu, tad mēs būsim tikuši galā ar lielajiem politiskiem jautājumiem par režīma maiņu un tā tālāk. Lielas paldies visiem! Liels paldies par paustajām bažām un solidaritāti Sīrijas tautai. Pārdzīvojot šās uh, traģēdijas un šausmas. 80% no 90 miljoniem uh, cilvēku, kuriem ir vajadzīga mūsu palīdzība, lai viņi varētu tikai pārdzīvot šo nakti, uh, rada tieši mm, cilvēki ar saviem konfliktiem. Uh, Un, protams, ka Krievija ir viens no ļaunākajiem spēkiem, bet eh, paskatīsimies arī uz Jemenu un Dienvidu Sudānu. Arī šeit notiek briesmīgas lietas un cilvēkiem ir jāsaskaras ar, ar kaut ko šausmīgu. Es eh, uz, atbildēšu uz jautājumiem, eh, kas vairāk attiecas uz humanitāro jomu un atstāšu šos sarežģītākos jautājumus Demis Turas kungam. Uh, Es, protams, atbalstu no ezera kunga novērojumus, ka mums vajadzētu izmantot šo iespēju, lai um, dubultotu mūsu spēkus um, Libānas atbalstā, jo īpaši tagad, kad Libānā ir jauna valdība, un tā ļauj mums vairāk izmantot dažādus instrumentus, kas ļautu palīdzēt gan Libānas tautai, gan arī varētu stiprināt pārvaldību. Ir skaidrs, ka Libāna saskaras ar um, milzīgiem izaicinājumiem, jo viena trešā daļa no Libānas iedzīvotājiem ir tieši šādi pārvietoti cilvēki, kas Libānā meklē palīdzību. Ja mēs paskatāmies uz atbalstu Libānam un Libānai un ļoti labi izstrādāto programmu, kur ir iesaistīti gan ANO, gan arī citi, tad Mans eh, darba nosaukums ir ārkārtas palīdzības koordinators, un šeit es gribētu arī atsaukties uz pastāvīgo komiteju ANO, kas ietver ne tikai ANO sekretariātu un ANO aģentūras fondus un programmas, bet arī visus pārējos uh, humanitāros darbiniekus, tātad starptautiskās NVO, NVO, Pasaules uh, banku, ļoti daudz novērotājus. Tātad mēs šeit skatāmies ne tikai uz Sīriju, bet arī uz kaimiņu valstīm. Mums ir jādomā, kā. Ka Eh, strādāt pie finansējuma. Londonā notika Sīrijas konference, mēs tagad domājam arī par finansējumu nākamajam gadam, domājam par mm, vajadzībām, kas ir jānosit uzreiz, un uh, mums ir jādomā arī par finansējumu tuvākajiem gadiem. Tieši tāpēc rakstot jums ziņojumu par šīm atbalsta programmām un uh, humanitāro attīstību, mēģinot panākt eh, pieeju, mēģinot palīdzēt cilvēkiem, eh, mēģinot viņiem ne tikai izdzīvot, bet arī dzīvot labklājīgi, labklājībā. Tāpat arī gribu atsaukties uz Pasaules humanitāro samitu, kas no, notika maijā, un šāds samits notiek pirmo reizi jauno vēsturē. Eh, pašreizējais finansējums ir 55% šai programmai, tad, tad Līdz 2016. Eh, gada beigām visas mūsu programmas ir eh, finansētas tikai mm, daļēji, tikai viena puse no programmām ir finansētas. Pirms 18 mēnešiem es eh, strādāju ārkārtīgi intensīvi pie šiem jautājumiem. Protams, ka mums nav nekāda tiesība pieprasīt šādus publiskus līdzekļus, pat uh, neskatoties uz to, ka mēs veicam tik svarīgu humanitāru darbu. Mums ir vajadzīga argumentācija, lai saņemtu šos ziedojumus no jums, mm, no jūsu valdībām, no dažādām donoru aģentūrām. Bet es uzskatu, ka mums un arī šīm publiskajām iestādēm ir pienākums darīt šo darbu, lai palīdzētu pasaulē. Un tieši tāpēc mums ir. Mm, Jāsaprot, ka 3RP programma ir ļoti svarīga. Mums ir vajadzīgas šīs investīcijas. Te nav runa par to, ka mēs mēģinām vest kaut kādas sārunas. Te ir, nauda par, te ir runa par tādu naudu, kas ir vajadzīga, lai glābtu dzīvības un lai uzlabotu šo izglābto cilvēku tālāko dzīvi. Reakcijas plāns ir finansēts 43% apmērā, un šis eh, finansējums nāk no šīs 4,45 miljārdu programmas. Protams, šī izaicinājuma ir milzīgi, un es vēl atgriezīšos pie uh, šiem jautājumiem. Šākis kundze, kas tikko izgāja, mm, jautāja par šiem punktiem, un, protams, ka liela daļa no šīs palīdzības ir tieši finansiāla. Tagad Atbildēšu uz Tanuka kungu jautājumu. Patiešām jauki jūs atkal redzēt. Par uh, no lidojumiem brīvu zonu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es redzu, ka uh, Brītu parlamentā bija vesela virkni jautājumu, kas ar to saistās. Mēs veicam humanitāro darbu ANO, un, protams, ka mēs nevēlamies, ja uh, mēs nevēlamies ieviest kaut ko tādu, kas uh, neļautu mums piekļūt šiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga mūsu palīdzība. Cilvēki, kas iestājas par šādu zonu, arī saprot, cik sarežģīti tādas ir izveidot, un te ir divi iemesli. Pirmkārt, tas ir ārkārtīgi dārgi. Ir ārkārtīgi dārgi piekļūt cilvēkiem, un tieši tāpēc tas būtu tāds pēdējais izmisuma pasākums. Mēs izmantojam uh, mm, uh, pakas, kas tiek nogādāts no gaisa, uh, tiek izmantoti uh, izpletņi, kas tiek nomesti no 4000 metru augstuma, lai nogādātu palīdzību apmēram 100 tūkstošiem cilvēku aplenkumā. Un te ir runa par Daeša uh, uzlidojumiem, kas arī mēģina novērst šāda veida palīdzības sniegšanu. Tāpat arī ir jāsaprot, ka pastāv uh, iespēja, ka cilvēki mēģinās piekļūt šai bezlidojumu zonai. Ir jānodrošina šī bezlidojuma zona, un ja tas netiks izdarīts, tad uh, pastāv iespēja, ka miljoniem cilvēku mēģinās iekļūt šajā zonā, cerot, ka tā ir droša, kaut gan īsnībā tā nebūs droša. Šeit ir runa par ļoti viegli ievainojumiem cilvēkiem, tieši tāpēc šādi plāni ir jāveido ļoti uzmanīgi. Mēs. These places, because that can take Mums ir ārkārtīgi sarežģīti nogādāt vienu konvoju šādā zonā. Šeit ir iesaistīti milzīgi pasākumi un ļoti daudz darba. Attiecībā uz kara noziegumiem, ja, protams, mēs tos nosodam, to dara es, arī ģenerālsekretārs um, Misturas kungs, ir ārkārtīgi daudz cilvēku ANO, kas uh, pārstāv šos 183 valstu gribu. Uh, Mēs uzskatām, ka šeit ir prima facija gadījums, bet eh, pierādījumi vēl ir jāsavāc, un tas tiek darīts, pierādījumi tiek vākti, bet to visu varēs darīt tikai pēc tam, kad konflikts būs beidzies. Konflikta laikā šos pasākumus ir grūti veikt. Piemēram, Pirms dažām nedēļām mēs zaudējām 20 šoferus eh, mūsu konvojā. Attiecībā uz humanitāro koridoru Lepo, ja ANO to uh, nerīko, tad eh, pastāv bažas, ka netiks ievērotas starptautiskā, starptautiskās humanitārās tiesības, kur cilvēki tiek aicināti braukt prom, bet ir jānodrošina, lai varētu nokļūt patvērumā. Mēs ANO, piemēram, bieži vien nespējam piekļūt attiecīgajai vietai, un tad mums ir jāmēģina darīt viss, lai cilvēki varētu nokļūt drošībā. Cilvēkiem ir jādod iespēja doties tur, kur viņi grib doties. Nebo, ne, nevar būt tā, ka viņi tiek vienkārši aizsūtīti uh, obligāti uz kaut kādām nometnēm. Tāpat uh, ANO bēgļu komisariāts šeit ir ļoti iesaistīts. bet tas mēģina darboties eh, kā neitrāla iestāde. Mans eh, bijušais kolēģis uzdeva tādu izaicinošu jautājumu, kāpēc vispār es vēl strādāju ANO. Es gribētu norādīt, ka es neesmu atteicies no savas politiskās karjeras, lai sāktu darīt kaut ko bezjēdzīgu. Es patiešām apbrīnoju to, ko esmu pieredzējis ANO attiecībā uz uh, tiesību iz iespējām panākt patiešām labus lēmumus. Protams, šādā iestādē, kur ir pārstāvētas tik daudzas valstis, ir vērojama arī ļoti liela birokrātija un ļoti daudz dažādu noteikumu. Tāpat arī šī iestāde iespējams ir tikai uh, Eh, papildinājusi noteikumu kopumu ar jauniem noteikumiem, un tieši tāpēc birokrātija ir milzīga. Mani tas, eh, protams, eh, sarūktina. Es esmu darbojies arī privātajā sfērā, ne tikai kā politiķis, un atklāt sakot, man ir ļoti grūti tikt galā ar birokrātiju. Attiecībā uz savu pieju esmu uzsācis uh, oča uh, pamatīgu pārskatu. Uh, Mēs mēģinam arī samazināt budžetu, un to izdarīt ir ļoti grūti. Valsts iestādēs parasti uh, netiek samazināti ienākumi cilvēkiem. Diemžēl pašlaik tā notiek. Savā 2017. gada budžetā dažkārt ir nācies to darīt. Un tas viss tiek darīts šādā kontekstā, kur uh, tirgus cenas ievērām pieaug. Man ir ārkārtīgi daudz. Uh, Uh, lūgumu sniegt humanitāro palīdzību. No 110 līdz 115 miljoniem cilvēku uh, šis skaits ir pieaudzis līdz 135 miljoniem, un uh, arī prioritāro vajadzību saraksts ir pieaudzis no 80 līdz 92 miljoniem cilvēku, un arī naudas līdzekļi ir pieauguši. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums ir arvien vairāk neatrisinātu ielgušu krīžu. Uh, Un šeit nav runa tikai par kādām epizodēm vai dabas katastrofām. Galvenokārt mēs šeit runājam par cilvēku izraisītām katastrofām, kuras netiek risinātas. Jā, mums vairs nav daudz laika. Galvenais, kas, manuprāt, ir vajadzīgs, ir jānodrošina labākas investīcijas, tā lai mēs varētu uh, iegūt mums vajadzīgos līdzekļus, kas mums ir vajadzīgi. Ir vajadzīga arī materiālā, tehniskā palīdzība. Tāpat arī ir vajadzīgs sašutums, jūsu apņemšanās kaut ko darīt lietas galā, labā. Un arī e, šis, šis morālā vajadzība palīdzēt e, cilvēkiem nodrošināt humanitāro palīdzību. Tāpat arī palīdzība attīstības jautājumies tie ir tikpat svarīgi kā humanitārā palīdzība. Es Mm, gribētu teikt šim cilvēkam, kurš minēja, ka humanitārā palīdzība ir izraisījusi visas problēmas Sīrijā, man ir tikai viens eh, teikums jums - nekad nav par vēlu izglābt dzīvību. Punkts. Finally, we... Un beigās, iespējams, ka pašlaik eh, mūsu diskusiju laikā uh, Alepo krīt 16 līdz 20 tūkstoši cilvēku. Uh, Eh, nu, daži no viņiem uh, iespējams nokļūs rietuma lepo, viņi pašlaik bēg no austruma daļas. Uh, iespējams, ka nokļūs arī teritorijās, kur ir Sīrijas valdība. Mēs mēģinam būt klāt, mēģinam nodrošināt, lai viņiem tiek, tiktu sniegta palīdzība. Pašlaik tur ir haus, un es nevaru jums uh, garantēt, ka viss ir kārtībā. Diemžēl karš rada hausu. Paldies! Tūki mums ir piešķīruši papildu laiku. Uh, Tāpēc eh, Misturas kungs varēs atbildēt uz viņam uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, Damisturas kungs. Desmit minūtes, neilgāk. Jā, pilnībā esmu sapratis, tāpēc atbildēšu burtiski telegrāfiski, vai es centīšos telegrāfiski izteikties. Pirmām kārtām par šo rases ticamību. Uh, tas ir diezgan tāds būtisks jautājums, runājot par rezolūciju. Nu, es te nerunāšu par ticamību vai neticamību. Es teikšu interese, ieinteresētību, un es uh, balstos uz uh, pieņēmumu, ka Eh, Krievijas militārā intervence, kad tā eh, notika, tad viņi ir iesaistījās Sīrijā. Un eh, viņiem ir sautīgs intereses nebūt iesaistītiem tur uz mūžīgiem laikiem un otrām kārtām. Te varbūt es balstos pats uz savu iegūto informāciju no viņiem. Viņi arī meklē izējas stratēģiju. Tad, kad Kalin Pauls teica, savu slaveno frāzi, jūs zinat, eh, kāds eh, bija ASV mantojums Irākā pēc eh, kardarbības ir, tātad nepieciešams zināms punkts, kad ir jārod izejas punkts. Vai tas ir labs biznesa ierosinājums? Sīrijas nākotnē turpmākajiem 20 gadiem, kad turpinātos, teiksim, šāds partizānu karš, droši vien lauku apvidos. Uh, nebūtu nekāds bizness ar Saudārābiju, Katāru un citām valstīm, jo tas būtu pilnīgi robežas otrā pusē. Un eh, ja būtu daudz cilvēku Krievijā, kuri ir sunīti un musulmaņi, un tāpat laikā eh, ir paredzēts, ka viņi iesaistīsies Sīrijas rekonstruēšanā. Tā tad tam visam vajadzētu nozīmēt to, uh, Un kad viņi man saka no viņu puses, ka viņiem nav interesētība šo situāciju padarīt par tādu pilnīgi iesaldētu situāciju, tātad, ka ir jārod risinājums un ka ir jārod politisks risinājums balstoties uz uh, iespējamu stabilu risinājumu. Un vienīgais stabilais risinājums ir uh, uh ietvertība. Tātad jāiekļauj valdību un jāietver arī citas puses, balstoties uz uh, eh, 22.54 rezolūciju. Un eh, laiks, jāsaka, tam visam tuvojas, jo ja notiks uh, militāra akcelerācija, tad būs brīdis, kad ir Latvija pienāk uh, laiks, jo skaidrāk kļūst eh, viena lieta, tāda empiriska uzvara, bet tādā gadījumā arī jāsaglabā, lai šī valsts turpina pastāvēt, to ir jākonstruē, ir jāaizsargā tās robežas, jānodrošina, lai stabilitāte būtu. Un mm, tad atkal varētu rasties kaut kāds jauns daļš no visas šīs sistēmas, eh, situācijas. Es eh, par diezgan uzticam, varbūt uzskatīt Krievijas slepeno informāciju tīri strateģiskās plānošanas ziņā, tā ka neesmu naivs un gribu ticēt, ka tas, ko viņi man saka, ka tur ir arī liela taisnība tam apakšā, ka viņiem nav nekāda ieinteresētība mantot, eh, salauzt, sagraut Sīriju. Tas, protams, būs jāpārbauda, bet, kā es saku, laiks ļoti ātri skrien uz priekšu. Tālāk, jautājums par uh, bēgļiem, bēgļu finansēšanu atbalstu Libānai. Piecus gadus esmu bijis Libānā un tikai varu atbalstīt to, ka, ko Libāna dara. Viņi ir veids kolosāls centiens, lai absorbētu apmēram 100 miljoniem ekvivalentu bēgļu Savienotajās valstīs, piemēram, jebkāds atbalsts šai valstī. Noteikti jāsaprot, ja nāks kontekstā vēl ar citiem bēgļu viļņiem. Vai politisks risinājums joprojām ir iespējams? Protams, Eh, varētu teikt, eh, Misturas kungs, jūs noteikti sapņojat, ka mēs taču runājam par militāru izcinājumu. Jā, protams, ir eh, notiek militāra akcelerācija, bet neviens militārs risinājums netiks leģitimizēts, tas nebūs ticams, nebūs stabils, ja vien tam pamatā nebūs politisks risinājums. Tā ka es paredzu, ka mums visiem nāksies ļoti pamatīgi iesaistīties šajā darbā un arī mēģināt panākt to, ko mēs sakam, īstenojot rezolūciju 2254, pat tad, jā, lepo um, kritīs. Jo, kā es teicu, ir paredzams, ka turpmākos 5-6 gadus varētu turpināties um, partizāņu karš, nenotiktu nekāda rekonstrukcija un joprojām būtu daudz, daudz problēmu šajā valstī. Tā tad Tas ir laiks, kad mēs ceram un paredzam, Krievija un arī citi pateiks Asadam, ka ir laiks sarunām. Šobrīd tas vēl nav izdarīts, to viņi nav izdarījuši, un tur pienāks šis pārbaudas moments, kad viņi atbrauc uz Ženevu, viņi vienkārši saka, neko te nevar skart, e, izņemot vienīgi Nacionālās e, vienotības e, valdību, ko tas nozīmē, ka jūs ievēl kā lauksaimniecības ministru un jūs paši kā arheoloģijas ministru, vai arī faktiski veidot tādu dalītu vāru, nodrošinot visus ietverošu valdību. Tā, šis būs tas laika tests. Vienoti mieram. Nu, tā nav tikai sapņošana, kaut kāds atrauc fakts, bet uh, realitāte drošības padomē tomēr ir reāla lieta. Un ir divas uh, rezolūcijas bijušas uh, pēdējā laikā. Uh, Eh, arī rezolūcija 2254, tā ka joprojām ir iespējas, bet runāt par to, veicināt, tas ir tāds, mm, nu, spiediena moments, un es domāju, ka tas viss eh, dod savu ieguldījumu, lai Sīrijas jautājums nekļūtu vienkārši par tādu eh, sekundāru jautājumu šajā risinājumā. Tālāk, prezidenta Trumpa, Trumpa turpmākā politika to es nekādu nevaru pateikt, nu, es domāju, ka viņa prioritātes Šobrīd mēs tādā pagaidu variantā esam dzirdējuši, esam dzirdējuši tikai komentārus par šo situāciju, bet es domāju, ka laiks tālākām diskusijām būs tad, kad viņam būs sava komanda izveidota, un tad jānodrošina, lai viņam varētu palīdzēt realizēt mērķus. Ir jācīnās kopā ar Krieviju cīņā pret Daešu. Bet momentā, kad daļas tiks sakauts, tad ir jābūt visus ietvarošam risinājumam, jo pretējā gadījumā viss vienkārši turpināsies. Tā tad skatīsimies, kā tas viss virzīsies. Tāda ir mūsu analīze. Tālāk. Vai Sīrija būs eh, ilgspējīga, dzīvotspējīga, vienota valsts vai tāda sašķelta? Nu, no? Kā jūs zinat, es esmu stāst, es strādājis kā īpašais sūtnis gan uh, Irākā, gan Afganistānā, laikā, kad uh, Irāka un Afganistāna bija Sīrijā, citiem vārdiem sakot, uh, pašā traģēdijas uh, brīdī. Un abās valstīs bija jautājumi brīži, ka tika domāts, ka varbūt sadalīt valsts būtu risinājums, un arī Irākā ir kurdi, ziemeļos ir eh, principā divas eh, kurdu tādas eh, struktūras Irākas ziemeļos, tad ir centrs, un centra ziemeļu daļa ir uh, sunīta, un tad ir šītu zona kas praktiski neizskatās kā viena un tā pati valsts, bet ja jūs vienkārši paskatieties, kā viņi ģērbjas, kā viņi rīkojas un tā tālāk, bet galu galā Viņi visi teica, ka mēs labāk tomēr paliksim kā viena valsts. Pretējā gadījumā mēs atveram Pandoras lādi. Un tas pats arī Afganistānā starp uh, Padzali Šarifu un uh, Džalala Bardu dienvidu, kur paštuni vairāk uh, dominē, tur, uh, jā, bija iespējama formula, ko ierosināja daži par sadalīšanu, un pēc tam afgāņi paši tomēr pateica, ka nē. Es gribētu ticēt, un es ļoti atbalstu uh, Eh, tādu funkcionējušu Sīriju, un es no visiem sīriešiem dzirdu arī no opozīcijas, arī no valdības, ka Sīrijai ir jābūt vienai valstī. Tas nenozīmē, ka administīvi ne, nevarētu būt decentralizēta struktūra. Un viņiem arī vajadzētu atzīt šī šausmīgā konflikta beigās, ka uh, Eh, situācija uz vietas ir mainījusi to, ka šī vietējā administrācija, administrēšana notiek, bet sadalīšana, es nedomāju, ka valsts sadalīšana nenotiks un tam nevajadzētu notikt. Turcija. Turcija, tā ir 900 km robeža ar Sīriju. Tajā ir apmēram 3 miljoni bēgļu, tā ka mēs nevaram ignorēt eh, faktu, ka viņiem ir ļoti spēcīga ieinteresētība Sīrijā notiek, notiekošajā. Viņa prioritāte šobrīd šķiet uh, Eh, kurdu jautājums un eh, trīs eh, zonu nevienotība, kas varētu izveidoties pie viņu robežas. Tā ir viņa prioritāte, bet runāšu atklāti. Domāju, ka bez Turcijas iesaistīšanās tīri pat politiskā mm, risinājuma ziņā būtu ļoti grūti panākt stabilu risinājums Sīrijai. Un tāpēc uh, mums vajadzētu iesaistīties ar viņiem aktīvi, joprojām nodrošināt, lai viņi varētu dot savu ieguldījumu. Un te es varētu sniegt piemēru 250 tūkstoši cilvēka lepo un 70 tūkstošiem draud tas, ka viņi pavisam drīz kļūs bēgļi. Kur tad viņi dosies? Eh, nu jau uz dienvidiem, uz ziemeļiem, uz Turcijas robežu. Un Turcija ir interesētība, lai tas nenotiktu. Tā tad mums tas viss ir jāņem attiecīgi vērā. Vai mums eh, jau ir jūtams kaut kādas negatīvas eh, sekas Trumpa ievēlēšanas rezultātā. Nē, viņš stāsties amatā 19 janvārī, un līdz tam tas ir Obama un uh, Kerijs, kurš vadā ASV politiku, un uh, Džons Kerijs ļoti aktīvi šobrīd darbojas, un es domāju, ka viņš būs ļoti aktīvs arī līdz pēdējai sava darba dienai, ja vien būs izdosies samazināt vardarbību un nodrošināt humanās palīdzības sniegšanu pēc tam. Tad mums būs atkal jāveic uh, sarunas mūsu starpā, tad, kad mēs redzēsim, kas būs Trumpa komandā un kāda būs viņa uh, Eh, stratēģija attiecībā uz Krieviju. Tālāk Eiropas Savienības loma. Es to neminēju, jo es eh, centos fokusēties uz ANO eh, teikto. Es esmu itālietis. Es esmu Eiropietis, man ir saiknes ar uh, Itāliju, Zviedriju un citām valstīm. Man ģimene ir ļoti tāda uh, kombinēta, un uh, es domāju, ka Eiropas Savienība jā, ļoti atbalsta ANO notiekošo un ANO centienus. Ja būtu jāuzliek kāda prioritāte šeit, tad jā, tā būs humānā palīdzība, jo tā ir joma, kur tu tiešām kaut ko var panākt. Un no nu, otrām kārtām reģionu kontekstā reģions uzklausa Eiropas Savienību, īpaši tad, kad viņi nezina, kur, kādā situācijā, kāda būs attieksme no ASV puses. Un uh, eh, Federika Mugarīni arī to ir centusies darīt, tātad veicināt kontaktus, lai labāk saprastu, kāda ir viņu darba kārtība attiecībā uz Sīriju Putinam. Un katrā ziņā neviens neaizstāja Eiropas Savienības centienus, bet ir viens ļoti spēcīgs instruments, kas ir tieši Eiropai, un tas ir rekonstrukcija. Kāpēc? Tāpēc, ka visi, un es nu pat pieminēju Krieviju, visi Sīrijā un citur, visi vēro, gaida to momentu, kad karš būs beidzies un kurš e, tad un kā rekonstruēs Sīriju un ja Eiropa izmanto pati savu spēku, kas tur skaidri redzams, un noteikti rekonstruēt uh, Sīriju nekā uzņemt desmit miljonus bēgļu, kas uh, šādā gadījumā varētu, pretējā gadījumā varētu būt, tad šī svīra ir milzīga, bet ar vienu nosacījumu, ka, uh, ja to izmanto, tā tad skatieties uz mums, uz Eiropu, mēs esam gatavi rekonstruēt Sīriju, bet tikai Un tad, kad būs uh, visaptveroša, jauna, visus ietveroša Sīrijas pārvaldes forma, nevis kaut kāda vienpusēja puse. Pretējā gadījumā paši tad veiciet rekonstrukciju un redzēsim, cik tālu jūs ar to tiksiet. But uh, then I owe something to the UN. 46 years. Uh, 19 kāri. Esmu zaudējis 82 kolēģus, uh, arī tūs draugus, un man tiešām ļoti nepatīk, ka kāds saka, ka ANO ir uh, bezjēdzīga organizācija. To es nevaru paciest. Paldies! Sorry to cut you short, but as you know, our interpreters have very kindly given already an Mēs jau saņēmām 18 minūtes uh, papildus darba laika. Ārlietu komiteja tiksies atkal šeit 2.30. Uh, Tā tad uh, saulēcīgi sāks savu sēdi. Un attīstības komiteja, mēs atgriežamies un trijos mums būs slēg, sēdē slēgtām durvīm. Paldies! Labas pusdienas visiem!